par piedalīšanos šajā fotosesijā. Right. Um, I'd like. First of all, I'd like. Pirmkārt, es vēlētos visus sveikt mūsu šās priekšpusdienas sēdē. Sveiciens arī tiem, kuri seko līdz mūsu sēdēji straumēšanā. Es esmu pārliecināts, ka mūsu tikko uzņemtās fotogrāfijas parādīsies mūsu komitejas mājaslapā. Man ir ārkārtīgi liels prieks jūs visus šeit redzēt. Kolēģi sauca jūs pie kārtības un disciplīnas, jo sāksim izskatīt mūsu šās priekšpusdienas darba kārtības punktus. Uh, priekšpusdienā un arī pēcpusdienā ir paredzēta balsošana, saspringta balsošana. Un šorī, šā rīta lielākais e, balsojums ir par publisko iepirkumu. Un tagad es vēlētos dot vārdu Tarabel, pēc kāda brīža došu vārdu Tarabēlas kungam, bet mums ir ārkārtīgi daudz darba. Mums ir formāli jāapstiprina un jānu, jāpieņem pirmajā lasījumā trialoga sarunu rezultāts par diviem ārkārtīgi svarīgiem jautājumiem - alternatīvu patērētāju strīdu izšķiršanu un patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē. Diemžēl Turunens kundze, kas ir mūsu referente, nevarēja ierasties šeit, bet esmu pārliecināts, ka Švāba kungs pārstāvēs Turunens kundzi. Bet vispirms vēlētos uh, Eh, dot vārdu Greha kungam, kas bija alternatīva patērētāju strīdu izšķiršanas jautājuma referents. Es esmu saņēmis oficiālu vēstuli no padomas, šādi izskatās oficiāla vēstule no padomas, un šajā vēstulē ir apgalvots, ka padome oficiāli apstiprina, ka ja mēs pirmajā lasījumā pieņemsim šo ziņojumu, tad padome pieņems parlamenta nostāju, un tas ir caurskatāmības dēļ šāda vēstule mums ir nosūtīta. Vai ir kāds, kurš vēlētos detalizēt iepazīties ar šo vēstuli? Ja jā, tad tas viss ir mūsu mājaslapā. Un tagad Greka kungs par alternatīvu patērētāju strīdu izšķiršanu un tad Ruskundze no komisijas. Bet Greka kungs vārds jums. Paldies, prieksēdētāja kungs! Pēc eh, trialoga veiksmīgā noslēguma 5. decembrī un eh, koreper likumdošanas teksta priekšlikums mēs ar ēnu referentiem diskutējām par to, ka mums vajadzētu pieņemt šo tekstu, jo lielākā daļa parlamenta ideju tika apstiprinātas un jās, jāuzteic ar arī darbs, ko mēs veicām starp padomu, komisiju un parlamentu. Mums ir izdevies panākt ļoti salīdzvarotu tekstu redakciju, un tomēr ir viens moments, kur vēlētos šeit uzsvērt. Tā ir viena frāze 19. apsvērumā, un frāze ir sekojoša. Pamatotu apsvērumu dēļ iesaistītās puses, es domāju, ka tam ir nepieciešams skaidrojums, un eh, šī frāze tika nosūtīta juristiem, lingvistiem, lai tie noskaidrotu šā apsvērumu saistību ar pantu. Neskatoties uz šo apsvērumu, es uzskatu, ka mums ir izdevies panākt lielisku kompromisu, un esmu pārliecināts, ka visi patērētāji šī likumdošanas akta pieņemšanas rezultātā tikai iegūs. Vēlētos pateikties ēnu referentiem Hansam Pīteram, Heidei, Rošforu kungam, De Jonga kungam un Busoja kungam, kurš bija jūri komitejas referents. Un vēlētos pateikties arī Ašlējam Foksa kungam. Mums bija lieliska sadarbība un lieliska atmosfēra, un šās dienas rezultāts ir iespējams viens no nedaudzajiem ziņojumiem, kurš jau pirmajā lasījumā ir tik ļoti strukturēts. Un esmu pārliecināts, ka tā sekas pieņemšanas gadījumā būs lielisks. Uh, Komisija vēlētos pateikties par lielisko sadarbu garu un arī padomēju. Prieksādātāja kungs, tas arī viss bija no manas puses. Prieksādātājs, paldies, ka esat vadījis šo darbu, un es vēlētos jums veltīt aplausu sēriju. And then I'll invite Giselle. Un tagad Švāba kungam vēlētos dot vārdu par, tu, ko Turunens kundze vēlējās teikt. Paldies, prieksēdētāji kungs! Daudz jau sakāmā man nebūs. Patreizajā etapā vēlētos pateikties visiem, kur ir piedalījušies šā likumdošanas priekšlikuma sagatavošanā un atvainojos Turunens kundzes vārdā, ka viņi nevarēja šeit ierasties. Prieksēdētājs. Tad daram tā, ka mēs balsojam par abiem kopā, 9 un 10. Vispirms pārbaudīsim, vai elektroniskās sistēmas darbojās. Tātad sākam, bals, sākam balsot par trialogu rezultātu apstiprināšanu. 38 balsošanas kartītes. Tātad pārbaudiet, vai jūsu balsošanas mašīna un balsošanas kartīte strādā. 39 3A40, 40. Viss ir gatavi balsot. 40 kartiņas, bet viens šobrīd nebalso ar savu kartiņu. Balsošanas mašīnā nav nospiesta poga. Sociāldemokrāta grupā ir viens par daudz. Sociāldemokrāta viens par daudz. Jums ir jāatsakās vienam no balsošanas procesa. Jā, patreizajā momentā tas nav svarīgi. Beidzam balsot. 35 pār 4 pret, neviens nav atturējies. Mēs esam pieņēmuši. Paldies! Ruso kundze, burtiski viena teikuma garš komentārs. Komisija, paldies, priekšsēdētāja kungs. Komisijas vārdā vēlētos pateikties IMCO komitejai par smago un apjomīgo darbu. Turunens kundzei, Greka kungam un visiem ēnu referentiem. Mums ir izdevies panākt labu un salīdzvarotu kompromisu, un visas iesaistītās institūcijas izpildīja vienotā tirgus politiskās apņemšanās, proti panākt vienošanos 12. gadā. Tas patērētājiem un Eiropas ekonomiskajai izaugsmai ir būtisks solis uz priekšu. Paldies visiem! Laimīgu jauno gadu, priecīgus Ziemassvētkus! Prieksēdētājs! Paldies! Paldies komisijai un padomai! Vēlētos atgādināt visiem, ka tas tiešām bija vienotā tirgus aktā paredzēts, ka mēs esam šā gadā pieņēmuši šos abus likumdošanas aktus. Lieliski! Un tagad pārējām pie balsojuma, kas mums aizņems visu priekšpusdienu. Redzēsim, kā mēs strādāsim, vai mums būs nepieciešama kafijas pauze pusē balsojuma, bet vēlētos dot vārdu Tarabellas kungam, lai pateikt pāris vārdus, un iespējams, ka Engela kungs vai Švāba kungs no tautas partijas vēlētos pateikt kādus teikumus. Tarabellas kungs, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Ko lai es saku? Pirmkārtām gribu pateikties visiem par uh, veikto darbu. Viss šīs procedūras ietvaros, jo apmēram nu jau gadu mēs esam strādājuši pie komisijas uh, priekšlikuma. Mēs esam centušies ievērot uh, paredzēto laika grafiku, Un darbs ir bijis intensīvs. Gribu pateikties ēnu referentam, Engelam, Kreutzmanam, Malkojumam, Hārboram, tātad jums pašam, Kornes Dojonku un Matijos Silvīnī. Tāpat arī mūsu darbiniekiem, IMKO komitejas sekretariātam, kas ir veicis kolosālu darbu. Paldies par to, ka esam nonākuši pie balsojuma šodien un varbūt nebūs, nevarēsim izvairīties no kafijas pauzes, bet, nu, uh, Mums ir, eh, mēs esam panākuši 91 kompromisa grozījumu, dažiem ir liels atbalsts, eh, citiem varbūt ne no visām politiskajām grupām, jo jautājums, mm, kā mēs zinām, ir ļoti tāds strateģiski svarīgs, un eh, mēs saprotam, ka pastāv viedokļu atšķirības zināmās tēmās vai būtiskos jautājumos. Mēs centāmies darīt tā, lai valsts izdevumi būtu pēc iespējas labāk organizēti, atbilstoši komisijas uh, priekšlikumam, arī tas jāsaka bija ļoti konstruktīvs. Katrā mūsu sanāksmē uh, puses bija klāt, uh, sniedzams skaidrojums, un šodien tāpat kā vairāk kārt esmu jau teicis, mums ir izdevies parlamentā no, jau no paša sākuma saņemt tādu pozitīvi, pozitīvi labi nospraustu uh, komisijas priekšlikumu, un uz tā pamata mums ir izdevies veikt arī labu darbu. Uh, lai nodrošinātu lielu, mazu uzņēmumu, pašvaldību darba un darba efektivitāti, lai nodrošinātu valsts līdzekļu efektīvu tērēšanu, ņemot vērā kritērijas, kas jau bija iekļaut komisijas priekšlikumā, tāpat ņemot vērā sociālos kritērijus. Par uh, apakšuzņēmējiem. Tas ir arī ārkārtīgi svarīgs punkts saistībā ar maziem un vidējiem uzņēmumiem, bet tā tad mēs uh, strādājam pie tā, lai uh, valsts līdzekļi kaut kur netiktu izšķērdēti vai pazustu un lai tie tiktu investēti tādā prioritētā uh, veidā atbilstoši publisko līdzekļu izmantošanas noteikumiem. Es vairāk nerunāšu, nepagarināšu procedūru, bet vēlreiz paldies visiem par šo kolosālo darbu, kas, manuprāt, dod skaidru signālu no Eiropas parlamenta, un vēlreiz, vēlreiz pateicos kolēģiem, kas ir mūsu ļoti daudzās sanāksmēs veltījuši daudz laika eh, šim jautājumam. Paldies arī par eh, atbildēm uz ēpastiem, eh, jo ir bijusi liela ēpastu apmaiņa zināmos momentos, un tas viss ir bijis ārkārtīgi noderīgi. Well, thank you very much. Uh... Paldies, ka vadījāt šo darbu, un es esmu gan komitejas priekšsēdētājs, gan arī ēna referents. Darbs ir bijis lielisks, un varam to tikai uzteikt. Bet tagad pāriesim pie balsojuma. Engela kungs vispirms vēl. Paldies, priekšsādātāji, pavisam īsi. Es eh, arī gribētu paust eh, pateicību referentam, eh, Tarabēlas kungam, tāpat arī citiem ēnu referentiem par to darbu, ko mēs visi esam kopā veikuši. Nav bijis viegli, strādājām veselu gadu, un veiksmi pēc šāda laika perioda Un tas, ka mēs vēl varam skatīties viens otram acīs un viens otram spiest roku, tas tiešām uh, rada lielu uh, prieku. Uh, rezultāti, protams, nav uh, visus apmierinoši, un to mēs redzēsim balsojumā, un arī plenālsēdē balsojot iespējams nāksies atgriezties pie zināmiem elementiem šajā uh, tekstā. Tāpēc Es gribēju, lai zināmas problēmas tiktu atrisināts jau iepriekš, tas, tiem, tas eh, tomēr nav izdevies, bet, eh, kā es teicu, mums iespējams nāksies atgriezties vēl pie dažiem formulējumiem un dažām tekstu daļām vēlāk. Eh, Kur atsebilt kundze ierosinās nāks klajā ar trīs grozījumiem, mutiskiem grozījumiem, kas tiks iesniegti pirms attiecīgā balsojuma un skatīsimies, eh, ko mēs darīsim ar šiem grozījumiem, un man jānorāda arī maniem tautas partijas kolēģiem, ka ir nepieciešams, lai balsojuma sarakstā jūs padomāt par 253. grozījumu, eh, kur ir mīnusiņš, bet tas varētu pārtapt par plusiņu. Eh, tas arī viss. Paldies! Okay, um... Vai ir vēl kāds no politiskajām grupām? Mandeskungs. Kreutzmana kunga vārdā, Kreutzmana kungs ieradīsies mazliet vēlāk. Arī es vēlētos pateikties referentam un ēnu referentiem un visiem pārējiem, kur piedalījās šajā darbā. Darbs bija smags, grūts un ilgstošs. Engela kungs jau pieminēja. Es savā lomā kā koordinators vēlētos pateikt, ka pirms mēs balsojam plenārsēdē, mums vajadzētu izvērtēt šā likumdošanas akta ietekmi, jo publiskā iepirkuma nozīme gan maziem un vidējiem uzņēmumiem, gan arī valstu politikai, bet arī visa līmeņa politiķiem, vietējiem, reģionāliem, arī nacionālā līmeņa politiķiem šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Mums ir jāsagatavo tāds likumdošanas akts, kurš varēs strādāt. Mēs esam saņēmuši ārkārtīgi daudz sūdzību par to, kā strādā pirmais publiskā iepirkuma akts. Mums eh, šis likumdošanas priekšlikums ir jāveido tādajādi, lai tas palielinātu caurskatāmību publiskā iepirkuma procesā. Pirms mēs par to balsojam plenārsēdē, mums ir jābūt pilnīgi pārliecinātiem, ka publiskais iepirkums Eiropā uzlabosies kā process. Prieksēdētājs, paldies, Rīles kundze, paldies. Runāšu īsi. Piekrīt Engela kungam tajā ziņā, ka mums vajadzētu pirms plenārsēdes balsojumu kontrolēt, kas notiek, bet uh, Šis uzdevums ir jāuzņemas eh, koordinatoriem no politiskajām grupām, jo tiešām ir jāpārbauda, kā tas darbojās. Piekrīt Manders kungam, ka publiskais iepirkums ir ārkārtīgi svarīgs un likumdošana ietekmēs ļoti daudzus spēkus Eiropā. Līdz ar to šodienas eh, balsojums eh, ir ārkārtīgi svarīgs un tas mums visiem ir jāapzinās prieksēdētājs. Varbūt diskusijas šobrīd noslēgsim, un es vēlētos, ak jā, Vispirms vārds jums, Jens. Lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs. Uh, es nevēlējos, protams, runāt pirms jums, un tomēr es vēlētos atbalstīt Rīles kundzes un Manders kunga teikto. Pirms mēs balsojam plenārsēdē par šo likumdošanas aktu, mums ir jābūt pārliecinātiem, ka tas ir adekvāts, jo gan vietējām un reģionālajām varas iestādēm, gan arī maziem un vidējiem uzņēmumiem tas ir ārkārtīgi svarīgs likumdošanas akts. Protams, mēs nezinām, kāds, kāda būs galīgā teksta redakcija pēc tik daudziem sabalsotiem grozījumiem, bet eh, mums būtu jāpārbauda pirms balsojuma plenārsēdē teksts vēlreiz. Atbalstu šo domu. Prieksēdētājs. Uzskatu, ka šāda sarežģīta teksta pabeigšanai tiešām būtu nepieciešams tāds starp etaps. Un tas pats attiecās arī uz Gebhārdas kundzes ziņojumu par pakalpojumu direktīvu. Es toreiz piedalījos šajā darbā, nebija gan komitejas prieksēdētājs, bet Gebhārdas kundze mums atgādināja, ka pēc šīs šī ziņojuma balsošanas ļoti daudzās politiskajās grupās bija Eh, savu veidu pārbaudas vēlme. Un eh, pirms balsojuma plenārsēdē mēs eh, ar visām politiskajām grupām izgājām cauri šim tekstam un domāju, ka tas arī būs nākamais etaps. Tik ļoti sarežģītam tekstam ir svarīgi izskatīt katru teikumu. Un šeit vēlētos griezties pie manas kolēģis, kur acis bildes kundzes. Jūs iesniedzāt mutiskos grozījumus, bet patreizējā situācijā tas nenāk par labu mūsu darbām. Un, eh, ja jūs tiešām vēlaties iesniegt mutiskos grozījumus, tad dariet to, un tomēr es vēlētos kolēģus atrunāt no šādas idejas. Tātad, domāju, ka mums tagad ir jāpāriet pie balsošanas un pēc tam redzēsim, kas notiek. Piekrīt kolēģiem, kur apgalvo, ka tas, lai mēs šo reformu novestu līdz galam, mums tekstu ir nepieciešams vienkāršot, lai tā īstenošana dzīvē būtu vienkāršāka, un lai arī maziem un vidējiem uzņēmumiem teksts būtu vieglāk saprotams. Domāju, ka viss ir viensprāts, ka galīgajam tekstam ir jābūt vienkāršotam. Iespējams, ka šodien mums to panākt neizdosies. Kolēģi, ja jūs vēlaties nodrošināt sociālo un vidas jautājumu vērā ņemšanu, tad, protams, visi esam viensprāts, ka tam ir jābūt iekļautam tekstā, bet tam ir jābūt vienkāršotam. Esmu pārliecināts, ka mums tas izdosies, bet patreiz šobrīd vēlētos pateikties sekretariātam, Džulianam Klementīnam un deputātu palīgiem, Tas tiešām mums ir bijis liels atbalsts un vēlētos uzteikt šo varonīgo darbu, kas turpinājās aktīvi 12 mēnešus. Mēs burtiski pirms gada, burtiski pirms gada decembra beigās saņēmām komisijas tekstu, ar kuru pēc tam strādājām. Švāba kungs vēl vēlas izteikties. Es atvainojos, prieksēdētāja kungs, parasti es eh, nevēlos vārdu, bet šeit vēlētos tomēr nāk klajā ar nelielu komentāru. Es piekrītu tam, ko jūs teicāt. Es tikai vēlētos vēlreiz uzsvērt vienu lietu, kas ir uh, sociāldemokrātu grupai svarīga. Mēs esam izgājuši uz ļoti daudziem kompromisiem, kas mūsu politiskajai grupai nevienmēr ir pieņemami, tikai tāpēc, lai teksta galīgo redakciju atbalstīt pēc iespējas vairāk deputātu. Ja kompromisu panākt nav iespējams, tad, protams, mēs ierobežosim arī mūsu vēlmi iziet uz kompromisiem. Tāpēc vēlētos pateikt kolēģiem, ka, manuprāt, tie kompromisi, kur šobrīd ir panākt un kurus pieminēja arī Engelkungs, kaut arī varbūt šie kompromisi nav nevienam pilnībā pieņemam, atcerēsimies, ka tie ir kompromisi. Paldies, prieksēdētāja kungs! No savas politiskās grupas vēlētos piebir, piebilst, ka arī mums ir bijis jāiet uz ļoti daudziem kompromisiem, lai panāktu kompromisu grozījumus, un tāpēc man nepatika tas, ko es šeit dzirdēju, proti, ka uh, jūs vēlaties e, nākt klajā ar vēl jauniem grozījumiem, mutiskiem un kompromisu grozījumiem. Par to ir vienojušās grupas, e, diskutējušas par to gari. Uh, iekšpu, sava grupas iekšienē, un tagad mēs esam panākuši kompromisus, un es domāju, ka nevar tagad lēkāt uz priekšu un atpakaļ un cerēt, ka kompromiss mainīsies. No tiesas ceru, ka mums izdosies panākt plašu atbalstu un nedomāju, ka plenārsēdē mums atkal vajadzētu sākt visu kompromisu cirku. Mēs balsojam šajā komitejā par kompromisiem. Mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, jo ik viens ir pagājies solīt pretim otrai pusē, kuras viedoklis varbūt sākotnēji bija pilnīgi nepieņemams, un mēs esam panākuši kompromisus. Es nedomāju, ka tagad mūsu šaubām vajadzētu karāties šeit gaisā kā demoklu zobenam, un šeit tagad visiem sākt apgalvot, ka mēs to nevaram panākt. Kompromiss ir kompromiss. Prieksēdētājs, jā. Jums ir taisnība, kolēģi bet jebkurā gadījumā mums ir jāraugās, kāda tad ir kompromisa būtība, protams, bet tagad pārējām pie balsojuma. Sākam balsot kompromis 65 un kompromis 83 par pret pieņemts. Un tagad pārējām pie kompromisa 66, un tas ir dalītais balsojums. Pirmā daļa par pret pieņemts, otrā daļa par pret pieņemts, trešā daļa par trešā daļa. Sākam balsot elektroniski, par trešo daļu balsojam elektroniski. Kolēģi, jūs balsojat ļoti lēni. Ja jūs balsosiet tik lēni, tad mēs nebeigsim līdz nākamajam gadam. Tikai četras kartiņas ir ieliktas, kolēģi. 39. Lūdzu, balsojiet ātrāk. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtā daļa. Pār. Pret. Pieņemts. Tagad pārējām pie 453. pārpret noraidīts. Un tagad kopīgs balsojums par visu kopā pārpret noraidīts. 650 par to nebalsojam, un tagad pārējām pie 371 pārpret noraidīts, un 454, un beidzot, trešais grozījums pietekainies, kundz pāri pret noraidīts. Tagad pārējām pie 74. kompromiss. Uh, in... Par, pret, pieņemts. Un tagad pārējām pie kompromiss 80 par pret pieņemts. 67 par pret pieņemts. Četrsimt septiņi, četrsimt astoņi par pret noraidīts, četrsimt deviņi par pret Sāksim balsot par 409. elektroniski. Atvainojos, saka prieksēdētājs. Ejam atpakaļ. So 408. 408 par pret. 408 noraidīts. Un tagad 409. Sākam balsot elektroniski. 40 balso, lūdzu ātrāk balsojiet, kolēģi. 39, beidzam balsot. 409 pieņemts. 410 par. 410. sākam balsot elektroniski. Kolēģi, balsojiet ātrāk! was only 37. We'll have to close the vote. I'm sorry, I can't. Kolēģi, mums ir jābalso ātrāk. Noraidīts 410. 17 atkrīt, jo 409. bija pieņemts 26 kā papildinājums. Sākam balsot elektroniski par 26. EPP viens par daudz. Viens izņemiet karteņu. Labi. 26. pieņemts. Tagad blok balsojums par sesto punktu par. Labi, sākam balsot elektroniski 273276. Beidzam balsot. Noraidīts. 27. 27. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 68 par. Pret. Pieņemts. Kompromiss 69 par. Pret. Pieņemts. Tad ir kopīgais balsojums par, pret. Tā tad vēlreiz. Nebija skaidrs. Tā tad bloka balsojums par pret noraidīts. 14 par pret noraidīts, 18 par Nē, sākam balsot elektroniski. 18. grozējums elektroniskus balsojumus lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. 19. Sākam balsot elektroniski, lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 70 un 72. Dalītais balsojums. Jūs redzat, kur ir sadalījums. Par, pret, pieņemts un otrā daļa. Sākam balsot elektroniski par otro daļu. Lūdzu. Lūdzu, balsojiet ātrāk, kolēģi. Beidzam. Pieņemts. Otrā daļa pieņemta. Tagad pārējām pie četri pieci pieci par, pret, noraidīts, un tagad Kompromiss 73 par. Ak jā, šeit ir mutisks grozējums. ECR grupa ir iesniegusi mutisko grozējumu, un tas jums ir ierakstīts jūsu balsošanas sarakstā. Kurš par 73. ar mutisko grozējumu pret? Pieņēmts. Vai ir kāds, kurš vēlas pārbaudīt elektroniski? Nē. Tad pārējām pie. Piec, astoņi, trīs par, pret, noraidīts, 5, 8, 4 par, pret, noraidīts. Kompromis 25 par pret pieņemts. 17, 54 par pret pieņemts. Noraidīts. 604 un 2 un 20, 25 Viņš var. No, sorry, that's not a block. Prieksēdētājs atvainojas. Izskatās, ka kāds vairāk nebalso, noraidīts. Es atvainojos, es pārāk ātri skrienu uz priekšu, saka priekšsēdētājs. Šis nebija bloka balsojums. Mums ir jābalso par 37. tagad. 37, Regija 37. Pār. Pret. Noraidīts. 604 bija noraidīts 25 par. Nē, balsosim par to elektroniski. 25. Beidzam balsot. Noraidīts. 602. elektroniskais balsojums. Sākam balsot par 602. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 55 un 52 kopā par pret pieņemts. Tagad pārējām pie 40, 41 par Sākam balsot elektroniski par 40 un 41. Tas ir blokā. Beidzam balsot. Pieņemts. 39 par pret noraidīts. 616 par, aha, un 617 arī par. Nē, sāksim balsot elektroniski. Paldies, ka balsojat tik veikli. Beidzam balsot par 616 un kompāniju pieņemts. Itre 40 par Sākam balsot elektroniski par ITRI 40. Beidzam balsot. Pieņemts vienas balss pārsvars. 618 ar mutisko grozījumu. Sāksim balsot elektroniski. 618. ar mutisko grozījumu. Beidzam balsot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 645, 646 ir vienādi par pret noraidīts. Transporta komitejas grozījumi viss kopā par pret noraidīti. 647 par pret noraidīts. Inta 21 par pret noraidīts pieņemts. Kompromis 2 par pret pieņemts. Kompromis 3 par. Šeit mēs varētu balsot vēlreiz. Kompromis 3 par pret pieņemts. 661. 661 Tarabēlas kungu grozījums. Sākam balsot par 661. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsojam par 662. 662. Kas par? Pret. Tātad kas par? Šķiet jāpārbauda elektroniski. 662. Elektroniski balsojam. Atkal jūs lēni balsot, saka priekšsēdētājs. Beidzam balsot. noraidīts. 664 referenta grozījums. Par šiem balsojam jautā priekšsēdētājs. Jā, tātad 664. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 666 Harkins kundzes grozījums. 666. Kurš par? Pret? Noraidīts. Regija 41. Nē, atvainojos, saka priekšsēdātājs, Regija 41. Regija 41. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 669. Sākam balsot elektroniski par 669. Beidzam balsot. Pieņemts ar viens balss vairākumu. Tie, kas nebija pietiekami ātri nospieduši pogas, eh, nu tā izšķīrās balsojums. Tātad spiediet pogas laicīgi 670. Sākam balsot par 670. Beidzam balsot. Norē, pieņ, pieņemts gan, pieņemts labo priekšsādātājs. 671. Sākam balsot. 671. Beidzam balsot. Un noraidīts. Labi, pāriem tagad pie ceturtā kompromisa. Kas par? Pret? Pieņemts. Tālāk. 672. 680 vai 681. Sākam balsot. Balsojam par šo bloku. Tautas partijā viens pa daudz balso. Beidzam balsot. Pieņemts. 683. Diona kunga grozījums. Dejonga kunga grozījums. Sākam balsot par 683. Beidzam balsot. Noraidīts. 685. Kas par? Pret. Pieņemts. Piektais kompromiss. Kas par? Pret. Pieņemts. Tālāk. 48, 50, 48, 50, 54 bloks. Balsojam par šo bloku. Tikai 35 nobalsojuši atkal saka priekšsēdētājs. Ielieciet lūdzu visi kartus un balsojiet. Beidzam balsot. Noraidīts. Tātad šie trīs grozījumi noraidīti. 691. Kas par? Pret. Noraidīts. 693. Sākam balsot par 693. Beidzam balsot. Noraidīts. 692. 692. Tātad jāsākam balsot par 692, saka priekšsēdētājs. Beidzam balsot. Seši, deviņi, četri, kas par? Pret. Noraidīts. Seši, deviņi, pieci. 695. Švāba kungs. Uh, par pret noraidīts. Tālāk bloks vairāk grozījumu, kurš pār pret noraidīts. Industry 45, Če, eh, kurš pār pret atturas noraidīts. Sastais kompromiss, kas pār pret pieņemts. Harkins kungus grozījums, kurš pār pret noraidīts. Septītais grozījums, kurš pār pret eh, pieņemts. Tālāk. 709. Regi, <clears throat> kurš par? Pret. Noraidīts. 52. Referenta grozījums. 52. Kas par? Šķiet, jāpārbauda elektroniski. Šķiet, ka nav, nav viss skaidrs. Beidzam balsot. Noraidīts. 708. 708, kurš pār, pret, noraidīts. 710. un Regi 146, kurš pār, pret, noraidīts. 711. pār, pret, pieņemts. Un kā papildinājums 712. un 13. kurš pār, kurš pār, pret, noraidīts. 714. pār, pret pret noraidīts, 715 par pret noraidīts, 716 par pret pieņemts, 718 kas pār šķiet elektroniskajā pārbauda balsojumu. 718. balsojuma elektroniski. Uh, pieņemts. 21 par 17 pret. 718. pieņemts, 717. Uh, uh, atkrīt, 720. 720 arī atkrīt, 722 nākošais. 722 kurš par? Pret. Noraidīts. 8. kompromiss kurš par? Pret. Pieņemts. 724 724. Sākam elektroniski balsot par 724. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais kompromiss. Kurš par? Pret. Pieņemts. 747 tagad referenta grozījums. Kurš par? Pret. Šķiet jāpārbauda elektroniski. 747. Beidzam balsot. Noraidīts. 748. Kas par? Pret. Pieņemts. 750. Par. 750. 750. Kurš par? Kurš par? pret, noraidīts. 751 par, pret, arī noraidīts. 749 atkrīt. Nē, priekšsēdētājs labo 749. Mēs balsojam par to. 749. Kas par? Pret. Pieņemts. Itra 46, kurš par pret noraidīts. 752. 752. Man šķiet, ka jāpārbauda elektroniski. Man šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudam. Beidzam balsot. Jā, tiešām noraidīts. Ar mazu vairākumu, bet noraidīts. 754 par Atkal nav skaidrs, pārbaudam elektroniski 754. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Un noraidīts. 20 pret 18. 755. Sākam balsot par 755. Beidzam balsot. Arī noraidīts. Itri 47, kas par? Pret. Noraidīts. 55. Referents grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 756 ir atsaukts Kreutzmann kunga grozījums. 757 Sākam balsot par 757. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 58. atkrīt. Piecdesmit astais atkrīt, septiņi, pieci, astoņi. Rūlis kundzes grozījums, kurš par, pret, noraidīts. 759 un 760, kurš par šiem abiem nē, saka priekšsādātājs, tas jau ir nobalsots. 761. 759 vai bija pieņemts priekšsādātājs jautā? 761. Kurš par? Pret? Noraidīts. 764. Par? Pret? Noraidīts. Regi 48. Kurš par? Pret? Noraidīts. 762. Kurš par? Pret. Noraidīts. 763. Kurš par? Pret. Pieņemts. 765 jau ir iekļauts Rēgi 48, un tas tika noraidīts. 766 par pret noraidīts. Itra 48, lingvistisks grozījums 767, eh, 768, kurš pār pret pieņemts. Itra 49, kurš pār pret. Pārbaudam elektroniski. Šķiet, kā ar mazu vairākumu rezultāts izšķirs. 22 pār 15 pret. 769. Kurš par? Par. Pret. Nav skaidrs. Rokas netiek skaidri paceltas. Pārbaudam elektroniski. Es zinu, ka mēs strādājam ātri, bet ja jūs skaidri pacelt rokas, tad es skaidri varētu saprast. Pieņemts. 770. Kas pār? Lūdzu, skaidri ar rokām rādiet. Kurš pār? Šķiet pārbaudam elektroniski. Viņš rodas. 21 pret 17 pār. 771 pār. Pret. Pieņemts. 57 atkrīt. 772. Kā papildinājums? Atgriežamies pie 57. referenta grozījums. Balsojam par to. Es pārlistam pāri. 57. kā papildinājums. Tātad balsojam par to, kas par. Pret. Pieņemts. 772. 772. Sākam balsot elektroniski par 772. Beidzam balsot. Pieņemts. 773, 774 jau ir ietverti, ir rēgī 49. Kas par? Pret? Noraidīts. 775 tika atsaukts, 776. 776. Kurš pār pret? Noraidīts. Desmitais kompromiss. Kurš pār? Pret. Pieņemts. Pārējiem pie kompromisiem 11. un 12. Kurš pār? Pret. Pieņemts. Tagad 840. Kurš 814. Kurš pār? Pret. Noraidīts. 813. 815. Nē, priekšsādātājs sevi labo. 815. Kurš par? Pret. Pieņemts. Regi 52. Kurš par? Pret. Noraidīts. 817 un 818 blokā. Par. Pret. Noraidīts. 816 kā papildinājums. Kurš par? Pret. Pieņemts. 819. Kurš par? Pret. Noraidīts. 820 par. Pret noraidīts, 821, kurš par, pret, noraidīts. 43. kompromiss, kurš par, pret, pieņemts. Pārējām pie 44. kompromisa, kurš par, pret, pieņemts. 45. kompromiss, kurš par, pret, pieņemts. Tālāk 862 grozījums. 862. Balsosim elektroniski par 862. Beidzam balsot noraidīts. Itra 54. Itra 54. Kas pār? Pret. Pārbaudam elektroniski. Ļoti ciešs balsojums. Beidzam balsot. Jā, man bija taisnība sakot, ka ļoti tāds cieši balsojums 19 eh, par 19 pēc, tātad noraid, noraidīts. 863. 863, kas par pret noraidīts. NV 30 arī noraidīts tika līdz ar to 46. kompromiss, kurš par pret pieņemts. Tālāk 870 kurš par, pret, noraidīts. 871, kurš par, pret, pieņemts. 872, kurš par, kurš par, pārbaudam elektroniski. 872. 872, tātad beidzam balsot. Noraidīts. 873, 873. Sākam balsot elektroniski, beidzam balsot. Arī noraidīts. 874 un 875, kurš par pret noraidīts. 876, te ir bloks līdz 882. <laughs> Kas par? Pret. Viss noraidīts. 879, kurš par? Pret. Pieņemts. Regi 55. par. Pret. Pieņemts. 881 rūlis grozījums par. Pret. Man šķiet noraidīts, bet jāpārbauda elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 20 pret 17 balsīm. 8, 8, 3. Handlikas grozījums. Kurš par? Pret. Noraidīts. 8, 8, 4. Handlikas grozījums. Kurš par? Pret. Noraidīts. 8, 8, 5. Handlikas grozījums. Par. Pret. Noraidīts. 57. grozījums, kurš pār pret pieņemts. 26. kompromiss, kurš pār pret pieņemts. 28. kompromiss. Divdesmit astotais eh, kompromiss grozījums, kurš par. Nē, te ir dalīta balsojumi daļās. Tā tad 28. kompromiss. Pirmā daļa. Kurš par? Pret. Pieņemts. Otrā daļa. Kurš par? Pret. Pieņemts. Trešā daļa. Kurš par? Pret. Pieņemts. Tagad 29. kompromiss. 29. kompromiss. Priekšsēdātājs saka, es nesaucu lapu širās. Tā, tad 29. Eh, kompromis grozījums. Kurš par? Pret. Pieņemts. 50. kompromiss. Kurš par? Pret. Pieņemts. 989. punkts, tas ir atsaugs. 989. grozījums bija atsaugs. Tātad 41. kompromiss grozījums. Kurš par? Pret pieņemts. Un tagad pārējām pie Rēgija 62 un in, Itra 70, kurš pār pret mm, noraidīts. Rēgija 63, kurš pār pret noraidīts. 10, 16 atkrīt līdz ar to tā ir rakstīts, ka tas ir papildinājums ar priekšsēdētājs. Kurš par? Pret. Mēs te zaudējam laiku, saka priekšsādātājs, bet nu neko. Itre 71, kurš pār pret noraidīts? 1019. Mums jābalso par šo elektroniski. Denis, tev ir jārāda reizēm, lai mēs varam saprast, kas notiek. Nekāda spiediena. 1019. Tika pieņemts tātad 20 par 15 pret. 1021. Kurš pār? Pret. Noraidīts. Juri 25. Kurš par? Pret. Noraidīts. 1022. Par. Pret. Noraidīts. 1024. Par. Pret. Noraidīts. 1023. Kas par? Pret. Noraidīts. 10.25. Kas par? Pret. Pieņemts. 10.26. Par to mēs nebalsojam. 10.27. Kurš par? Šķiet jāpārbauda elektroniski. Pārbaudīsim. 10.27. Pieņemts. 1027 ir pieņemts. Jūrī 26 un transporta 18. Kurš par? Nē, priekšsādātājs saka, balsojam par 1028. 1028. Atvainojos, 1028. Kurš par? 1028. Pret. Noraidīts. Tagad jūrī 26 un transporta 18, kurš par, pret, norēdīts. Tagad 73. pants, 1388, kurš par, pret, norēdīts. Grozījums 1458, kurš par, pret, arī norēdīts. 1459, Kurš par? Pret. Noraidīts. 141 referenta grozījums. Kurš par? Pret. Noraidīts. 10.17. Tātad par šo nav jābalso. 30. kompromiss. Kurš par? Pret. Pieņemts. 31. kompromiss. Kurš par? Pret. 31. kompromiss par pret pieņemts. Ar lielu prieku esam jau izskatījuši 75 lapas pusi no 150, kas nozīmē pusi jau esam nobalsojuši. Mēs pārējām līdz 80. lapas pusē, tagad jau esam otrajā pusē. 32. kompromisa grozījums, kurš par, pret, pieņemts. Tagad pāriem pie 1093, kurš par pret. Nē, esmu skaidrs, ko zaļie dara, tāpēc būs jāpārbauda. 1093. 1093 balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Un tas ir noraidīts. Tagad 103, 104 referentu grozījumi, kā bloks. Kas par? Sākam balsot elektroniski, kas par? Beidzam balsot. Noraidīts ar vienas balss vairākumu. 1094, kurš par? Pret. Noraidīts. 1095 par. Nē, sākam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 24 par 13 pret. 1096 Hanslikas grozījums, kurš par pret noraidīts. 1097, kurš par pret pieņemts. 105 un NV 146, kurš par pret pret noraidīts. Kas atturās? Nē, skaidri noraidīts. 1098, kurš par pret noraidīts. 1099, kurš par pret noraidīts. Un 108 referenta grozījums. Šķiet pārbaudīsim elektroniski. 106. grozījums balsam elektroniski. Beidzam balsot. Kāds pārdomāja, saka priekšsēdētājs, nav galīgi cieši balsojums. Švāba kungs acīm redzot pārdomāja. 39. kompromiss, kurš par, pret, pieņemts. Tālāk 1106, 1106, kurš par, pret noraidīts. Transporta 25. Kurš par? Pret. Noraidīts. 107 un uh, NV47. Kurš par? Pret. Noraidīts. 1107. Kurš par? Pret. Noraidīts. 108. Kurš par? Pārbaudīsim elektroniski. 108. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. Ar 20 eh, pret, 18 par. Eh, nodarbinātības 40. Sākam balsot par nodarbinātības komitejas 40. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Tātad 1108 atkrīt, 1109, kurš par, pret, noraidīts. 109, kurš par, pret, noraidīts. Četrdesmit astotais. Uh, viens, viens, viens, viens, uh, kurš par, pret, noraidīts. 1112, kurš pār? Pret, pieņemts. 1113, papildinājums, kurš pār? Pret, atturas, pieņemts. Tātad, cik tālu tikām? 110. referenta grozījums, kurš pār? Pret, noraidīts. Vai jūs varētu skaidrāk parādīt? Tātad tas norādīts 1114 par pret norādīts 111 no ziņotāja un 1115 balsojam elektroniski par šiem identiskiem grozījumiem. Balsojums beidzies noraidīts ar tikai divu balsu pārsvaru. Tad papildinājums atkrīt. Tātad balsojam tagad par 111 6 un 4, 9, kas par pret noraidīts. Liberāļi, vai jūs varētu enerģiskāk parādīt savus žestus? ITRE 82 par pret noraidīts. Jūri 32 par, pret, noraidīts. Jūri 33 par, pret, noraidīts. 1, 1, 1, 7 un itre 83 par, pret, noraidīts. 1, 1, 1, 8 par, pret, noraidīts. 1, 1, 1, 9 par, pret, noraidīts Noraidīts. 112 par. Pret. Noraidīts. 1113 par. Pārbaudīsim elektroniski 113. 113 saka priekšsētājs grozījums 113 noziņot referentu. Balsojums beidzies. Noraidīts. Tagad 1120 referenta grozījums par pret noraidīts. Uh, Regi 72 par pret pieņemts. 1121 par to nebalsoja. Kompromisa grozījums 33 par pret Krausa Bildkundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos visus aicināt balsot atsevišķi kā papildinājumu 1165, ko varat atrast a, 89. lapuse, jūs to neatiecas kompromisa grozījums 33, un tas ir par līgumu piešķiršanu kritērijiem. Un es ļoti vēlējos pateikties uh, referentam un ēnu, ēnu referentam par to, ka viņi laipni atbalstīja šo grozījumu. Es ceru, ka citi to varēs atbalstīt. Un tautas partijas uh, balsošanas sāksts būs pozitīvs. Paldies priekšsēdētē. Ja referents to atbalsta, tad es to izņemšu no kompromisa un par to balsosim atsevišķi. Tad man nav iebildumu. Neviens cits arī neiebilst. Uh, tad mēs Balsosim par kompromisu un par to balsosim kā papildinājumu. Tagad par 33. kompromisu, kas par pret. Pieņemts. Un tagad balsosim par 1165 kā papildinājumu par pret. Pieņemts. Tagad pāriesim pie kompromisa 34 un tas ir divās daļās. Tātad 34. kompromis pirmā daļa par, pret, pieņemts. Un tagad otrā daļa par, pret, arī pieņemts. Tagad pāriesim pie bloka balsojuma 1, 2, 3, 4.

kas par, pret, tie visi norēdīti. Kompromis grozījums 35 par, pret, pieņemts. Tagad pāriesim pie 70. panta. 1 3, 4 par pret noraidīts. Pārējām pie kompromisa grozījuma 36 par pret pieņemts. Tagad 1, 3, 1, 5 un 1, 3, 1, 6 par pret noraidīt. Regi 81 un 1317 par, pret, noraidīt, 153 no referenta par, pret, noraidīts. NV60 un NV61 par tiem nebalsojam, un tad ir bloka balsojums no ITRE 94, 97 par, pret, noraidīts. 1, 3, 1, 8, 1, 3, 1, 9 par, pret pret, par, pret, noraidīt. 37. kompromiss, sešās daļās, tas ir līdz sešās daļās, sāksim. Pirmā un trešā daļa par, pret, pieņemt. Otrā daļa par, pret, pieņemts. Trešā daļa par pret pieņemts. Ceturtā daļa par par pret noraidīt. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par ceturto daļu. Balsojam elektroniski par ceturto daļu. Noraidīts ar vienu balss, viens balss pārsvaru. Tātad piektā daļa tagad atkrīt, un sestā daļa. Tātad Piektā daļa tagad. Aizstājam shell ar vārdu may, kas par. Piektā daļa. Piektā daļa par, pret, pieņemt. Un sestā daļa par, pret, pieņemt. Tagad pāriesim pie Kompromiss grozījumi 58. Kas par? Šim ir trīs daļas. Kompromisa grozījums 58. Jūs jau zināt, cik ļoti Pānas kungam patīk dalo, dalīts kompromisa balsojums. Tātad 58. pirmā daļa par pret pieņemts. Otrā daļa par, pret, pieņemts. Trešā daļa par, pret, arī pieņemts. Te viss ir pieņemts. Tagad pāriesim pie 47. kompromisa. Arī balsojums dalīts ar ECR pieprasīto grozījumu. Pirmā daļa, kas par, pret, pieņemts. Otrā daļa ar mutisko grozījumu par pret arī pieņemts. Tagad pāriesim 1, 3, 8, 6 par pret noraidīts. Tātad 48. Netiek balsos, tad balsojam par 1, 3, 8, 7 par, pret, noraidīts. Tagad pāriesim pie šauda Mosas kundzes grozījumiem par, pret, noraidīt. Pāriesim tagad pie blokiem. 75, 76 un 77 kompromisi kopā ar dalītu balsojumu trīs daļās. Pirmā daļa par, pret, pieņemt. Otrā daļa par, pret, pieņemt. Trešā daļa par, pret, arī pieņemt. Tagad turpinam ar kompromisa grozījumu 79 par pret pieņemts. Tagad kompromisa grozījums 71 par pret pieņemts. Tagad grozījums 1. 1, 3, 9, 6 par, pret, noraidīts. 1, 4, 3, 1 par, pret, noraidīts. Nodarbinātības komitejas 50 par, pret, noraidīts. 1, 4, 4, 3 par, pret, noraidīts. 1, 0, 2 par, pret pret, noraidīts. 144 par, pret, noraidīts. 1444 par, pret, noraidīts. 1445 atkrīt, 103 par, pret, noraidīts. 59. kompromisa grozījums par, pret, noraidīts Pieņemts. Kompromisa grozījums 60. Kompromisa grozījums 60 par pret. Pieņemts. Tagad itre 110 par pret Noraidīts. Kompromisa grozījums 61 par, pret, pieņemts. Tagad grozījums 1523, 1524, tie visi ir svītrojami par, pret, noraidīts. Kompromisa grozījums 62 par, pret, pieņemts. 1542 par pret noraidīts. 1543 par pret noraidīts. 1544 atsaukts. 1545, 1546 par pret noraidīts. Kompromis grozījums 63 par pret pieņemts. Kompromis grozījums 64 par pret pieņemts. Tagad Inta 41 un Tran 45 par pret norēdīts. Inta 42 par pret norēdīts. Itre 112 par pret noraidīts. 113 par pret noraidīts. viens pieci seši nulli par pret. Tas jāpārbauda elektroniski. viens pieci seši nulli. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad kompromisa grozījums 78 par. Pret. Pieņemts. Kompromisa grozījums 27. Dalīts balsojums. Sāksim ar pirmo daļu. Par. Pret. Pieņemts. Otrā daļa. Kompromisa grozījumā 27 kompromisa grozījuma 272. daļa par. Balsosim elektroniski. Otrā daļa kompromisa grozījumā 27. Beidzam balsot. Otrā daļa norēdīta. Tālāk. Inta 43 un tā tālāk. 11. pielikums, kas par? Pret. Noraidīts. Ir vēl bloka balsojums no Salvīnī kunga un Speronī kunga. Kas par? Pret. Noraidīts. Kompromiss 40 par. Pret. Pieņemts.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 Par šo balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 1582. 1582 par pret. Norēdīts. 166 par pret noraidīts. Tas tika noraidīts. 168 Hedas kundze par balsosim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 167 tagad. 167. Arī par šo balsosim elektroniski. Sākam balsot. 167. Beidzam balsot. Arī noraidīts. Kompromis grozījums 81. Kas par? Pret? Pieņemts. 171 grozījums. 171 par. Šķiet, ka vajadzēs pārbaudīt elektroniski. 171 par. Tātad balsojums sākās par 171. Pieņemts. 172 par, pret, noraidīts. Kompromiss grozījums 82 par, par. Šķiet, ka par šo jābalso elektroniski par kompromisu grozījumu 82. Sākam balsot. Beidzam balsot. Šis kompromiss noraidīts. Tagad jābalso atsevišķi par grozījumiem nodarbinātības komitejas divi, kas par pret noraidīts. NV divi par pret noraidīts. Pirmais grozījums no referenta par pret noraidīts. Regija divi par pret noraidīts. 175 no Pētikānens kundzes, kas par 175. Pret, noraidīts. NV1 par, pret, pret, atturās. Pārbaudīsim šo elektroniski. Balsojam. NV1. Beidzam balsot. Norēdīts. Inta 1 par pret. Norēdīts. 174 no Karāca bildes kundas, kas par pret. Pieņemts. Tas nozīmē, ka mums ir viens grozījums, kas pie, pieņemts. Pārējiem pie itre 2 par pret. Norēdīts.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 Beidzam balsot. Noraidīts ar divu balsu pārsvaru. Kompromisa grozījums tika noraidīts. Tagad jā, jābalso atsevišķi. 181 un NV4, kas par pret noraidīts. Nodarbinātības komitejas trešais par. Balsojam par šo elektroniski. Nodarbinātības komitejas trešais grozījums atbilstošā daļa. Beidzam balsot. Noraidīts. 186. grozījums par. Par. Arī par šo balsosim elektroniski. pieņemts. Tas nozīmē, ka viss pārējais atkrīt. Viss pārējais tātad atkrīt. Tagad varam pāriet. Pie Nodarbinātības komitejas ceturtais grozījums neatiecas. Tā tagad balsojam par Nodarbinātības komitejas ceturto grozījumu par pret, atturās, noraidīts. NV9 par, pret, noraidīts. Tad 188. un regi 3 grozījums par, pret, noraidīts. NV7 par, pret, noraidīts. ITRA 4 un NV 8 par pret noraidīts. 190 par pret noraidīts. Ceturtais grozījums. Balsosim elektroniski par ceturto grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad Regi 5 grozījums par pret noraidīts. Itra 5 par pret noraidīts. Startautiskā tirzniecības komitejas 3. 4. 5. grozījums par pret noraidīts. Itra 6 un referenta 5. grozījums par pret noraidīts. Inta 6 par pret noraidīts. 195 par pret noraidīts. 197 un tā tālāk sasaistītie grozījumi par pret pieņems. Visi šie ir pieņemti. Tālāk ir 86. kompromisa grozījums par pret pieņemts. 13. apsvērums identiski grozījumi par pret pieņemti. Itre 8 kā papildinājums par kas par pret noraidīts. 209. grozījums par pret pret noraidīts. Kompromis grozījums 87, kas par pret pieņemts. Tad ir 215. grozījums. Divsimt piecpadsmitais grozījums. Kas par? Pret Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim to elektroniski. Es neatbalstu pats savu grozījumu šeit. Beidzam balsot. Pieņemts grozījums 21 par 16 balsīm. Šavāna kunga grozījums 216 par pret norēdīts. Kompromis grozījums 1 par, pret, pieņemts. 2, 2, 2 un 2, 2, 4 par, pret, pieņemti. 2, 2, 3 par to nebalsojam. 2, 2, 5 balsojam par grozījumu 2, 2, 5 par, pret, pieņemts. Par 228 nebalsojam. Tā tagad 88. kompromiss par pret pieņemts. 2, 3, 1 par pret. Kas pret? Vai esmu redzēt, kas ir pret? Atturās. Grozījums 231. Aicinu jūs atbalstīt to. Beidzam balsot. Un šis grozījums noraidīts. Kompromisa grozījums 89. Kas par? Pret? Pieņemts. 234 grozījums. Balsojam tikai par konkrētajiem vārdiem. Kas par? Pret? Pieņemts. 235. par? Pret? Pieņemts. 236. par? Pret? Pieņemts. Es domāju, ka šo vajadzētu pārbaudīt elektroniski. 238. grozījums no Korats Pildes kundas. Nebija pilnībā skaidrs. Beidzam balsot. 20 par 14 pret. 11. grozījums no referenta. Kas par? Pret. Kas pret? Šis grozījums noraidīts. 48. pārpret pieņemts. 25. apsvērums 241, 242, kas par pret pieņemts. 244. grozījums Priekšsēdētājs atvainojas, aizsteidzās par priekšnotikumiem. Esam pieņēmuši 49. kompromisu grozījumu, tagad balsojam par 241 un 242. Priekšsēdētājs atvainojas, sāksim no sākuma. Balsosim tagad par 49. kompromisu grozījumu, kas par, pret. Tas ir pieņemts. Tad balsosim par 241 un 242, kas ir identiski. Par? Pret? Noraidīt. Priekšsēdētājs atvainojās. Tad pieņemti grozījumi. Tālāk 244. grozījums, kas par pret noraidīts. Tad par regi 6 balsojam par pret noraidīts. Itra 12 par pret noraidīts. Tālāk kompromis grozījums 13 par pret pieņemts. Kompromisa grozījums 14 ar balsīt, bals, dalīto balsojumu. Balsojam par pirmo daļu, kas par pret pieņemts. Un otrā daļa tagad par pret arī pieņemta. Tagad esam pie ITRE 14 par pret noraidīts. 250. grozījums par. Kas par? Pret. Pieņemts. Ēnu referents Švābs kungs nepiekrīt, bet nodarbinātības 10. Kas par? Pret noraidīts. Itra 17 par, pret, noraidīts. Kompromisa grozījums 42 par, pret, pieņemts. Pāriesim pie 30. apsvēruma. Korācijas bildskundas grozījums par, pret, pieņemts. Regi 8 par, pret, noraidīts. Kompromisa grozījums 53 par, pret, pieņemts. Tad ir bloki. Itre 15, 16, 19, 20 par, pret, noraidīts. Itre 21. Tā bija daļa no bloka. 2, 5, 5 un 11 grozījumi par. Kas par? Pret. Pieņemts.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 270 par pret pieņemts. 271. grozījums. 271. grozījums. Cirdēju, jūs vēlties veikt mūtisku grozījumu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Man ir mūtisks grozījums. Attiecībā uz 271. grozījumu, tas ir 38b apsvērumu. Šeit runājam par līgumslēdzēju puse var ņemt vērā ražošanas metodas lai ņemtu vērā pilnā apmērā Eiropas Savienības tiesību aktus, noformulēt kritērijus, un priecājos teikt, ka referents un Anna referents ir piekrituši šim grozījumam, un tas būs Eiropai balsošanas arkstē, tas ir pieņemts. Tad balsosim par, pret, pieņemts. 16 par pret noraidīts. 272 272 par pret noraidīts, 15 par pret noraidīts, 24 ir papildinājums par pret noraidīts Pārbaudīsim elektroniski. Itra 24 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. kompromiss par pret pieņemts. 26 par pret noraidīts. 278 un 279 par pret pieņemts. Kompromiss 21. Dalīts balsojums. Pirmā daļa kompromisam par pret pieņemts. Otrā kompromisa daļa par Pārbaudīsim elektroniski 21. kompromisu otro daļu. Lūdzu, sākam balsot! pieņemts. Kompromiss 22 par pret pieņemts. Kompromiss 23 par pret pieņemts. 297 par pre, par pret. Pārbaudīsim elektroniski. 297 sākam balsot lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. 298 nebalsojam. Pārējām pie kompromis 24 par pret pieņemts. 19 par pret noraidīts. 302 un pārējie par pret pieņemts. 303 par pret noraidīts, 91 par pret pieņemts, 3 nu 1 1. Priekšsēdētājs pārlec pāri šam tam. You're on the last page now, so don't worry. Esam pēdējā lapā. Papildus lapu nav. Par laimi. Kompromis 92. Par. Pret. Pieņemts. 311 par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Kompromis 311. Sākam balsot, lūdzu.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 pieņemts. 313 par pret. Pārbaudīsim elektroniski. 313 sākam balsot. Beidzam balsot. 313 pieņemts. 314 atkrīt, 300. 300. Balsojam par regi 16. Par. Atkal pārbaudam elektroniski regi 16, lūdzu. Regi 17 par. Regi 17 par. Pret. Noraidīts. Nu, 317 par. Pret. Noraidīts. Nu, 318 par. Pret. Noraidīts. Nu, Inta 15 par. Pret. Noraidīts. 320 par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. 320 sākam balsot elektroniski, lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. 321 un 322 par pret. Pārbaudīsim elektroniski divus pēdējos grozējumus. 321, 322. Beidzam balsot. 20 par 16 pret pieņemts. Un tagad galīgais balsojums komitejas viedoklis par šo, par grozījumiem. Sākam balsot elektroniski, lūdzu. Beidzam balsot. 23 par, 8 pret, 7 atturējušies, atzinums pieņemts. Paldies visiem kolēģiem, paldies referentam. This was an excellent voting list. I would like to commend my colleagues.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 pirms mēs tiekamies atkal pēcpusdienā. Vēlaties? Euh, Gribēju atgādināt priekšsēdētāju, ko jau iepriekš teicu, vēlreiz gribu pateikties uh, jūsu sekretariātam, jums pašam, kā priekšsēdētājam un tāpat arī ērnu referentiem par visu veikto darbu. Uh, mums ir tagad jāskatās, kā viss šis balsojums notika, lai signāls būtu skaidrs. Uh, mēs esam nu, ieguvuši tādu kā kausu šobrīd, ja sportiski varētu izteikties, jo uh, kompromiss tika pieņemts, laikam, izņemot divus apsvērumu daļā. Un tāpēc domāju, ka tiešām ir izdevies dot ļoti skaidru uh, signālu no parlamenta puses, bet uh, mums tomēr ir jāizskata vēl skaidrs šis teksts cauri, jāapskatās, vai nav kaut kādi pretrunu gadījumu, jo kompromisi ir bijuši ļoti daudz. Un uh, balsojums neilga visu rītu, tas ir ļoti labi, un tagad mēs varam, nu, skaidri sakārtot parlamentu pozīciju. Dokuments nonāks uh, plenārsēdē, bet attiecībā uz padomi, kas arī ir paralēli ļoti labi strādājusi, mums ir skaidra pozīcija, skaidrs signāls, un es domāju, ka tas bija mūsu mērķis uh, pabeigt šo ārkārtīgi sarežģīto dosieru. Mēs varējām izdarīt ļoti vienkārši, paņemt viszemāko slieksni, bet mēs gribējām tomēr nodrošināt instrumentus, lai labāk varētu izmantot publisko finansējumu, lai kāds tas būtu, atkarībā no apmēriem un dienestiem, kur tas tiks izmantots, un nodrošināt, lai uzņēmumi varētu labāk līdzdarboties publiskajā tirgū. Un tagad mums ir jāstrādā un jāstrādā jāved tālāk sarunas ar uh, padomi. Komisija mums ir partners, kas jau sākumā deva ļoti labu dokumentu, kas ir arī palīdzējuši šajā procesā. Tātad vēlreiz beigās gribu pateikties par ļoti labo sadarbības garu, kas ir valdījis strādājot pie šī dosie, jo neviena puse šeit parlamentā nav ar tādu lielu vairākumu, un tāpēc mums vajadzēja nonākt pie tāda, nu, tā kā bēļģu kompromisa, kurš uh, mums ir ļoti, mūsu valstī ļoti slavens. Uh, Bet eh, ar prieku jāsaka strādā pie šī jautājuma, kas ir ļoti sarežģīts, bet tāpat laikā ārkārtīgi būtisks, lai varētu atkal uzlikt uz sliedēm Eiropas eh, ekonomiku eh, publiskā finansējuma jomā. Good. Well, thank you very much. Paldies! Vēlētos pateikties visu vārdā sekretariātam, kurš sagatavoja balsošanas sarakstu, jo tas, ka mēs esam pabeiguši balsojumu stundu ātrāk nekā mēs uh, paredzējām, mums ir jāpasakās balsošanas saraksts sastādītājiem. Es zinu, ka balsojuma sarakstu kopā licē ir strādājuši vēlās vakar stundās kolēģi. Mēs tā tad eh, pabeidzām daudz agrāk nekā sagaidījām, un eh, mēs nevaram pārcelt pēcpusdienas darba kārtības punktus šobrīd. Es vēlētos jūs visus redzēt šeit pulkstens trijos. Iespējams, ka mēs e, varam pēc balsošanas paredzēto ziņojumu izskati arī sākt ātrāk, un es sazināšos ar e, komisiju, lai arī viņi ierodās ātrāk. Un e, es domāju, ka arī koordinatori vēlētos sākt un beigt ātrāk. Pēc tam būs neformāla preses mm, preses klātbūtne, jo es esmu uzaicinājusi uz to gan ēnu referents, gan arī šeit. Tātad šeit būs arī preses pārstāvi. Visi, kuri vēlas piedalīties eh, preses brīfingā, var to darīt, bet tagad es paziņoju sēdi par slēgtu. And our interpreters are going to stay to help us with the press as well, I think. Un eh, kolēģi jau mums palīdzēs preses konferencē.